So, ladies and gentlemen, I would like to ask you take a place, please. Lūdzu, ieņemiet vietu. It's necessary to continue in our work today. Mums ir šodien jāizskat daudz jautājumu. So if you allow me, I would like to use. Es vēlētos izteikties slovāku valodā. Session. Takže, dámy a páni, Vítam vás na dnešnom rokovaní petičnej. Dāmas un kungi, es vēlētos jūs sirsnīgi sveikt mūsu šīs dienas sanāksmē. Es eh, vēlētos, eh, lai Vikstrēms eh, kundze, tad es vēlētos atvainoties Vikstrēms kundzes vārdā. Mīnhenes lidostā laika apstākļu dēļ tika aizturēt lidojumi, un tāpēc es viņu šodien aizstāšu. Es gribētu jautāt, vai jums ir piezīmes par darba kārtību. Darba kārtības projekts visiem ir izplatīts. Es a, eh, neredzu, ka kādam būtu iebildumi. Līdz ar to uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Predņešokie. Otrais punkts. Darba kārtības projekta pieņemšanu protokola apstiprināšanas sanāksmēm, kas notika 22., 23. novembrī un 28. novembrī. Gribu jautāt, vai kādam ir komentāri par šiem protokoliem. Neredz, ka šādi komentāri būtu. Līdz ar to uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Tāpat arī es vēlētos jūs informēt, ka koordinātoru sanāksme tika pārtraukta. Un koordinātoru sanāksmi turpināsim rīt. Tāpēc, kā mums radās problēmas, mēs nevarējām atrisināt visus jautājumus un mums nācās pārlikt šo sanāksmes rītdienu. Tāpat arī es gribētu jūs informēt, ka pēc šīs dienas sanāksmes ir paredzēta pieņemšana par kodu jauniem gadam. Tā notiks uh, zālē pirmajā stāvā, un jūs visi esat laipni aicināti tajā piedalīties. Tagad uh, pievērsīsimies pie lūguma rakstu prezentācijām. Petície 1498 z roku 2016 Sāksim ar lūgumrakstu numuru 1498 šķērsvīta 2016. To iesniedza Oroškungs, Slovākijas pilsonis, un šeit ir runa par dzirmā ūdens kvalitāti Vrakuņas pilsētā. Tad Vrakuņas priekš, Bratislavas priekšpilsētā. Un došu Uh, lūgumraksta iesniedzējiem vārdu. Viņam ir atvēlētas piecas minūtes. Eh, Paldies! Es vēlētos pateikties deputātiem par uzaicinājumu piedalīties jūsu sanāksmē, lai izskaidrotu savu lūgumrakstu. Esmu ieradies, lai pārstāvētu Varīzas iedzīvotājus. Tātad te ir runa par lielāko Donavas salu Dienvidslovākijā. Tā atrodas tikai pārdesmit kilometrus no Austrijas, un tai ir arī tieša robeža ar Ungāriju. Brakuņa ir Bratislavas sastāvdaļa. Šo salu ir izveidojusi Donava tūkstošiem gadu ilgā laika periodā. Zem šīs salas ir atrodamas lielas dzeramā ūdens rezerves. Diemžēl desmitiem gadus ilgi ķīmijas rūpnīca Demetrovā ir uz šīs salas glabājusi bīstamus atkritumus. Pēc eh, hidroelektrostācijas izbūves augsnes līmenis tika pacelts, un tāpat arī pilnīgi bezatbildīgi tika izbūvēta atkrituma izgāstuve. 90 tūkstoši tonu bīstamu atkritumu tika nopludināti augsnē. Un šie atkritumi tika nopludināti uz rietumiem. Šis noplūdes ātrums ir 600 metri gadā. Līdz ar to vietējās akas pašlaik tiek saindētas. Vietējo aku izmantošana ir aizliegta kopš 2002. gadā. Ūdens ir kļuvis bīstams, jo īpaši bērniem. Šeit eh, jūs redzat eh, augstas izšķirtspējas karti, kur var redzēt 5, eh, 10 un 15 mikrogramu uh, piesārņojuma koncentrāciju. Šeit jūs redzat, eh, cik liels ir šis piesārņojums. Šajā teritorijā ir aprektas mucas ar bīstamajiem atkritumiem. Pirms eh, Ziemassvētkiem tika atklāts vēl viens piesārņojuma avots. Kaut arī eh, konkrētā piesārņojuma izcelsme nav zināma. Uh, ūdens ir tik piesārņots, ka nākas ievest dzeramo ūdeni cilvēkiem trūkst dzeramā ūdens, jo tas ir bīstams veselībai. Augsne vēl ar vien ir piesārņota, kaut arī tiešais piesārņojuma avots ūdenim ir likvidēts. Ministrs ir izteicis daudz solījumus, un viens no svarīgākajiem solījumiem ir tāds, ka šī piesārņotā uh, teritorija tiks um, konservēta. Šeit jūs redzat uh, iedzīvotājus, kas uh, piedalās sanāksmēs, lai risinātu šo problēmu. Tiek uh, plānots izbūvēt 20 metrus dziļu sienu, uh, kas aptvērtu divus kilometrus un izmaksātu 30 miljonus eiro. Šie siena tiktu būvēta no betona un tā būtu viena ceturtā daļa no tām izmaksām, kas būtu vajadzīgas, lai uh, šīs mucas izraktu un neutralizētu toksiskos atkritumus. Tieši šādu risinājumu mm, vēlas izvēlēties pašvaldība. Protams, ka tas nav ideāls un tas nav arī galīgais risinājums. Es vēlētos, lai šis lūgumraksts paliktu atklāts. Šeit ir runa par vienu no Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētām, kas atrodas starp trīs valstīm. Pašlaik ieteiktais risinājums ir tikai pagaidu risinājums. Es e, paļaujos uz jūsu veselo saprātu, es e, paļaujos arī uz jūsu um, ticību nākotnē, un es ceru, ka jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai šo piesārņojumu likvidētu. Paldies! Thank you very much, and let me also... Liels paldies! Es arī vēlētos jums atvainoties, tāpēc, ka tik ļoti nokavējos. Es eh, sāku eh, šī rīta braucienu Salonikos, un Salonikos, diemžēl, nebija eh, iespējams saņemt izlidošanas atļauju. Pēc tam, kad es ierados Mīnhenē, uh, Eh, sākās sniega vētra, pilots nevarēja piezemēties, un mēs eh, lidojām virs Mīnhenes ļoti ilgu laiku. Pēc tam es nokavēju savu savienojušo lidojumu, bet eh, beidzot tomēr esmu ieradusies, un es priecājos, ka varam šodien izskatīt šo tik svarīgo lūgumu rakstu. Es vēlētos arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos savam glābējam, Šākī kungam. Viņš ir izcils kolēģis. Viņš vienmēr mm, izglābj komitejas darbu, ļoti cītīgi pildot savus mhm. pienākumus. Tāpēc eh, es viņu vienmēr eh, ļoti augstu cienu un esmu pārliecināts, ka paradīzē viņam klasies labi. Liels paldies jums, liels paldies arī visiem pārējiem. Tagad eh, turpināsim darbu. Dosim vārdu komisijai. Bohemovs kundze, lūdzu. Labdien! Es pārstāvu vīdes ģenerāla direktorātu komisijā. Es vēlētos pastāstīt aktuālāko attiecībā uz šo lūgumu rakstu. Oktobrī mēs tikāmies ar Slovākijas varas iestādēm. Šīs tikšanās notika Bratislavā. Un mēs eh, spriedām par šo vrakuņas eh, rehabilitācijas projektu. Slovākijas ministrija mums apgalvoja, ka viņu prioritāte ir eh, nodrošināt šīs teritorijas rehabilitāciju. Viņi mums iesniedz arī laika grafiku un mm, apgalvoja, ka darbs sākšoties pēc sešiem mēnešiem. Pa šo laiku ir eh, bijuši kavējumi, un decembrī viņi iesniedz citu laika grafiku. Martā visticamāk tiks eh, iesniegta atļauja darbiem, un eh, darbiem vajadzētu sākties 2018. gadā. Bet, protams, ka iespējami ir arī citi kavējumi. Ļoti pozitīvi ir tas, ka valsts palīdzības jautājums ir atrisināts mm, starp Eiropu un Slovākiju un ir iespējams e, saņemt palīdzību no operacionālās programmas vides kvalitāte. Komisija uzskata, ka vajadzētu izskatīt ūdens baseinu pārvaldības plānus, uh, visās valstīs, tā skaitā arī e, Slovākijā, un ir jādomā arī par ūdens e, pamatdirektīvas īstenošanu 2018. gadā, jo īpaši ir jāpēta sistēmiskas problēmas. Es vēlētos uzsvērt, ka komisijai nav pār, jāpārraugā rehabilitācijas procesi, kā arī nav jānorāda, kā šos projektus vajadzētu veikt. Tas ir e, nacionāls lēmums. Liels paldies, liels paldies arī par uh, Eh, jūsu komentāriem. Tagad dosim vārdu kolēģiem. Štefanika kungs. Liels paldies, eh, priekšādātāji. Es eh, vēlētos izteikties savā dzimtajā valodā, slovāku valodā. Liels paldies, kā devāt man vārdu. Es vēlētos pateikties lūguma raksta autoriem. Šeit patiešām ir runa par iedzīvotāju interešu aizstāvību vide tiek piesārņota un eh, situācija vairs nav ilgi izturama. Šī situācija ir vilkusies jau gadiem ilgi, un eh, tikpat ilgi tā arī ir ignorēta. Es eh, priecājos par to, ka pilsoņi sāka skaļi par to runāt un ir sagatavots šis lūgumraksts šī toksisko atkritumu glabātuve ir milzīgs risks vidē, ne tikai vrakuņai un citām pilsētas daļām, bet arī tālākiem apgabaliem. Un tas var skārt visu Donavas piekrastī. Tieši tāpēc šo risinājumu vajadzētu veidot uh, ilgtspējīgi. Ir jādomā par uh, kompleksu šīs situācijas risināšanu. Es būtu priecīgs, ja šī situācija un arī šis lūgumraksts tiktu skatīts ilgtermiņā arī no komisijas puses. Lielas paldies! Ja budem tiež hovoriť po slovensky. Lielas paldies! Es izteikšos slovāku valodā. Es vēlējos jūs visus informēt, ka rīt Tautas partijas grupā, sociāldemokrātu grupā, kā arī citi pie grupām nepiedarīgie deputāti balsos par kopīgu rezolūciju, kurā mēs vēlamies aicināt Slovākijas valdību uh, nekavējoties eh, rīkoties. Galu galā šeit ir runa par steidzamu jautājumu, kuram ir vajadzīgs tūlītais risinājums. Te ir runa par eh, vecu atkritumu glabātuvi, kas um, pa gruntsūdeņiem var piesārņot visu pilsētu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šīm lūgumrakstam ir jāpaliek atvērtām, šeit eh, nav nekādu šaubu, un varbūt būtu arī labi nosūtīt vēstuli Slovākijas valdībai. Slovākijas valdība ir jāaicina atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Gal galā šeit ir runa par gruntsūdeņiem, kas var skārt pilnīgi visu Bratislavas pilsētu. Uh, Jā, protams, es piekrītu, mums vajadzētu šo lūgumrakstu atstāt eh, atvērtu. Mums ir vajadzīgs eh, visaptverošs izvērtējums par šo situāciju. Tāpat arī mēs nosūtīsim šo lūgumrakstu Slovākijas eh, pastāvīgai pārstāvniecībai un uzdosim jautājumu, kā Slovākijas varas iestādes īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus šajā jautājumā. Mēs vēlamies arī saņemt detalizētu skaidrojumu, kā viņi gatavojas risināt lūgumrakstu iesniedzēju uzskaitītās problēmas. Vēlētos norādīt, ka šis ir ļoti labs piemērs lūgumrakstam, kas ir noderīgs ne tikai Slovākijai. Ir runa par veselām trīs valstīm, kuras skar šī problēma. Tātad var uzskatīt, ka um, Eiropas Savienībai patiešām piemīt kompetence skatīt šo lūgumrakstu. Došu jums vēlreiz vārdu. Es uh, gandrīz aizmirsu, ka man vēlreiz ir jādod vārds uh, lūgumraks iesniedzējiem. Vai jūs piekrītat mūsu izvēlētajai rīcībai? Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties eh, deputātām Štefaņiecām, kurš eh, mani atbalsta. Liels paldies arī vicepriekšādātājiem Čakī kungām. Es eh, vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka kaut arī mēs tagad redzam, ka risinājums sāk parādīties, Slovākijas valdība uh, ir sākusi rīkoties tikai 14-15 gadus pēc eh, ļoti ilgiem protestiem no iedzīvotāja puses. Vairāki simti kubikmetru, kas betona, kas tiks izmantoti, lai veidotu sienu uz mūsu salas, nav adekvāts risinājums. izdevumi būtu gandrīz tādi paši, kā galīgajā risinājumā. Tātad te ir runa par to, ka tiks izmantots tikai četreiz vairāk resursu, bet risinājums līdz ar to būtu pastāvīgs. Es eh, būtu priecīgs, ja Eiropas Savienība atbalstītu Slovākijas valdību un norādītu, ka vajadzētu sanēt pilnīgi visu teritoriju. Tātad jūs piekrītat man, ka mēs eh, rīkosimies šādā veidā? Nevienam nav iebildumu. Ļoti labi. Liels paldies, ka ieradāties. Liels paldies, ka iesniedzāt šādu lūgumrakstu, kas attiecas uz visu Eiropu. Un vēlu jums arī mm, patīkamu ceļu mājup. Tagad pievērsīsimies nākamajam lūgumrakstam numurs 1497 2016. To ir iesniedzis Grieķijas valsts piedarīgais Panagiotis Lielijacus par pārmērīgi lielām bankas nodevām. Vai lūgumraksta iesniedzējs ir mūsu vidū? Nē. Lūgumraksta iesniedzēja nav klāta, tāpēc uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! Es izteikšos konkurences ģenerāla direktorāta uzdevumā un vēlos norādīt, ka šajā lūgumrakstā galvenokārt ir um, runāts par diviem elementiem. Viens uh, attiecas uz lietas būtību un otrs uz procesu. Vispirms runāšu par lietas būtību. Lūgumraksts iesniedzējs apgāvo, ka balstoties uz uh, Grieķijas tiesību aktiem attiecībā uz uh, kredītkaršu izmantošanu, nodevas ir palielinājušās un iespējams, ka to uh, ļaunprātīgi izmanto komercbankas, uzliekot maksas tirgotājiem. Šīs maksas var sasniegt pat 3% eh, no darījuma vērtības. Tāpat arī lūgumrakstiesniecējs norāda, ka līdz ar to ir konstatējums pārkāpums attiecībā uz uh, eh, starpmaksas regulas piemērošanu. Mēs jau norādījām, ka ir uh, vairāki citi elementi, kas arī ir jāņem vērā. Maksājuma karšu sistēmas ir ļoti komplekss tīkls, kur ir <clears throat> iesaistīti dažādi spēlētāji. Un uh, attiecīgā regula regulē tikai vienu daļu no um, šīs, uh, no šo darījuma izmaksām. Uh, Lūgumraksts iesniedzējs norāda pareizi. Payments. Additional fees are being imposed. Starpbanku maksājumu nodevas ir ierobežotas. Un, protams, kā līdz ar to ir jāsamazina arī nodevas, kas ir jāmaksā tirgotājiem un vēlāk arī gala patērētājiem. Ir arī tādas maksas, kas var pārsniegt eh, šos starpbanku maksājumus, taču šīs papildu nodevas savukārt netiek regulētas. Dalība valstis un um, uzņēmēji var noteikt eh, šīs nodevas tirgū. Un parasti šeit ir runa par uh, tirgotāju pakāpojumu maksu, kas uh, ir daļa no šiem regulētajiem starpbanku maksātājiem, bet te var būt ietvertas arī citas nodevas. Te var būt runa par citiem maksājumiem, tiksim, par um, apstrādes uh, maksājumiem, par uh, dažādām citām nodevām, kas arī var būt iesaistītas. Būtība ir tāda, ka bankas var uzlikt papildu maksu tirgotājiem, kas pārsniedz ar banku maksātā, maksājumus, jo te ir ietverti elementi, kas nav harmonizēti. Tātad, ja runa par 3% maksājumu, tad tas varētu attiekties uz starpbanku maksājumiem un uz vēl ko vairāk. Diemžēl mēs īsti nezinām, uz ko atsaucas lūgumraksts iesniedzējs. Iespējams, ka šeit ir runa arī par uh, komerckaršu izmantošanu, ko regula um, mm, neatrunā, un šeit maksājumi var būt ievērojami augstāki. Tātad eh, šeit var būt runa par daudziem un dažādiem elementiem, un parasti šī situācija dalībvalstīs var būt šāda. Tātad ir runa par uh, augstākiem maksājumiem, kas tiek piemēroti tirkotājiem un ko uh, regula neregulē. Otrais lūgumraksta elements - likumus konsultēties ar Grieķijas varas iestādēm, un šeit ir runa par mm, attiecīgo iestāžu nozīmēšanu, kurām ir uh, jākontrolē starpbanku maksājumu regulas eh, piemērošana. Šis process vēl ir vien turpinās. Grieķijas varas iestādes eh, mums ir atbildējušas paziņojot, ka tās ir jau uzsākušas vajadzīgās procedūras, lai sasniegtu regulas mērķi. Tātad ir uh, vajadzīga dalībās iestāde, kas nodrošinās uzraudzību. Tai nav jābūt jauna iestādē, tā var būt arī kāda no esošām iestādēm, kurai tiek uzlikt šis pienākums. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, eh, Grieķijā vēl nav pieņemts lēmums par šo iestādi. Finanšu ministrija ir kontaktējusies ar vairākām vietējām iestādēm, kas ir iesaistītas šīs regulas piemērošanā. Tad ir runa par ekonomikas ministriju, par Grieķijas banku, par ombudu un citām nacionālajām iestādēm. Mēs vēl ar vien gaidām galīgo lēmumu, un tiklīdz kā šis lēmums tiks saņemts, mēs arī jūs varēsim informēt pār šī pienākuma izpildi. Paldies! Okay. I, I understand that. Es saprotu, ka Grieķijas pastāvīgā pārstāvniecība šobrīd seko līdzi sanāksmei, tas ir ļoti labi, jo pretējā gadījumā nebūtu saprotams uh, lēmums pārcelt šo uh, lēmumu, un tāpēc uh, nu, viss ir Grieķijas iestāžu rokās rīkoties. Un es vēlētos pateikties komisijas pārstāvim par to, ka eh, tas mums paskaidroja šo situāciju un par to, ka turpina darbu pie tās, ka mēs kopīgi strādājam pie tā, lai lietas virzītos uz priekšu. Paldies par to, ka ļoti izsmeļoši iezīmējāt eh, šo situāciju. Jāpauž arī nožēla, ka lūgumraksta iesniedzēji nav ieradusies. Tā ir ļoti laba un svarīga pēti, lūg, lūgumraksts un būtu ļoti vērtīgi, ja iesniedzējs būtu klāt. Vārds Mārijas kungam. Paldies, priekšsēdētāja skundze. Patiešām tas ir um, svarīgs lūgumraksts un uh, ļoti interesants. Un uh, mēs uh, prasījām, lai šis jautājums tiktu iesniegts arī mūsu darba kārtībā. Uh, Redzam, ka Grieķijā bankas uzliek pārāk lielas nodevas, tas Grieķijā ir aktuāls jautājums. Un tad eh, runājot par to, ko teica komisijas pārstāvis un jūs, Grieķijas valdība brīžos, kad um, viņi pilda savas, um, savas saistības, piemēram, kad, ko trojka uh, liek izpildīt un eh, ātri vien nobalso par 500 lapušu plašiem dokumentiem. Un, eh, ir eh, tā, ka spiediens, ko mēs varētu izdarīt Grieķijas valdībai, varētu mainīt lietas, un tas būtu mūsu pilsoņu interesēs. Tomēr no komisijas puses redzam dīkstāvi. Komisija debatē par to, kura iestādēji vajadzētu pāraudzīt šo procesu, bet es domāju, ka beigu beigās mēs te viens par otru ņirgājamies. Katrs meta akmeni otra lauciņā, lai tad noskaidrotu, kurš būs tas atbildīgais, kuram jāuzrauga šī lieta. Ir eh, ļoti svarīgi pamatjautājumi. Ļoti lielas nodavas tiek uzliektas bankām, un um, lūk, Trojka varētu pateikt Grieķijai, ka jā, ka POS šie automāti ir visiem mm, pašnodarbinātajiem, un ja viņi to neizmanto, tad viņiem būs 1000 eiro liela soda nauda. Tomēr ir jāzina, cik lielu mm, naudas daļu no tā iegūs šajā situācijā iegūs banka. Uh, Mm, šie procenti mm, komisijas maksām, mm, kuras uzliek banka POS, ir ļoti svarīgi. Un, nu, un tas nesenāk izdevīgi mazumtirgotājiem, jo, piemēram, peļņa no cigarešu pārdošanas ir 2%, bet tā kā ir eh, jāmaksā nodevas bankai, tad nu, mm, šīs cenas pieaug, un šī daļa ir diezgan būtiska. Un tad šīs mākslas, kuras tiek eh, piemērotas, beigās eh, ir jāiznes uz pleciem mm, patērētājiem. Nu, te ir divi eiro, piemēram, jāmaksā bank, bankas apkalpošanas punktā klientiem. Un tad nu ir tāds uh, tāda rekomendācija 128,75, kur ir runa par summām, kas ir jāsadala, lai veicinātu eksportu. Tomēr 40 gadu laikā mm, tā arī nav skaidrs, kur tālāk tiek izmantotas šīs naudas. Un tad, nu, Banka ir tiešām kā atsevišķa valsts valstī, un tās eh, rīkojas pārmērīgi, vispirms pārkāpjot eh, pilsoņu tiesības, un otrkārt eh, tās uzvedas ļaunprātīgi, jo nu visas bankas beig beigās rīkojas līdzīgi cita citai 84. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību ir aizliegtas tādas vienošanās, tomēr bankas savā starpā koncentrējas, un tad uh, ir bijusi banku glābšana, pateicoties saprašanās memorandam un saistītajām procedūrām, un tad no darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem ir jāsaņem alga, izmantojot bankas pakalpojumus. Tas ir obligāti. Un kad darba ņēmējs darbinieks uh, saņem algu, izmantojot bankas pakalpojums, tātad tā tiek ieskaitīta viņa kontā, ir jāmaksā 2 eiro par to vienu, un viņam nav tiesība atvērt citu kontu. Tad nu, es ierosinu nosūtīt vēstuli Eiropas centrālajai bankai, kurai ir tiesības kontrolēt četras grieķu sistēmai būtiskās bankas, lai izvairītos no uh, šādas rīcības. Tad nosūtīt vēstuli ir Grieķijas centrālajai bankai, kas tā tad ir Grieķijas banku centrālā iestāde, kas pārauga Grieķu komercbankas. Un tad nosūtīt arī vēstuli tirzniecības ministrijai, kas atbild par patērētāju aizsardzību. Un vēl būtu jānosūta vēstule arī Grieķijas pastāvīgajai pārstāvniecībai, lai uh, beigu beigās pieņemtu lēmumu, kā rīkoties tālāk šajā jautājumā, kas ir kompetentā iestāde. Komisijai vajadzētu arī nosodīt Grieķiju par mm, to, ka tiek pārkāpti noteikumi, ja mm, Grieķija nevar norādīt uz to iestādi, kas ir atbildīga par šī jautājuma risināšanu. Tas ir lūgumraksts, kas mm, paliks atvērts un uh, Jūs atminēsieties, ka ir vēl arī citi saistītie jautājumi, kas eh, arī bija jāiekļauj darba kārtībā attiecībā uz eh, cilvēkiem, kas aizņemas naudu Grieķijā. Un šie. Eh, un tad nav iespējams atgūt naudu. Jā, un es jums piekrītu, šī situācija ir nepieņemama. Saharovs kundze. Paldies priekšsēdētāju. Lūgumrakst iesniedzējs. Tāpat kā to teica komisijas eh, pārstāvis un arī Marijas kungs, apkopoja situāciju par kapitāla mm, kontroli kopš 2015. Eh, gada eh, jūnija. Un tad nu, debet, debešu un kredītkartes ir jāizmanto ikdienas maksājumos, un bankas izmanto šo situāciju, lai piemērotu ļoti lielas nodavas. Es gari neizteikšos, jo kolēģis jau pieminēja vairākus tēmas aspektus. Grieķijas valdība uzskatīja, ka šādi rīkojoties tiktu nodrošināta caurredzamība. Un tādējādi būs iespējams arī kontrolēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bet tieši ar šīs procedūras palīdzību Grieķijas valdība ļauj bankām palielināt e, savu peļņu. Tajā pašā laikā Grieķijas valdība neaizsargā savus e, pilsoņus attiecībā uz sakām, kādu šī politika var atstāt. Un tad, nu, kapitāla kontrola liek izmantot mm, šos darījumus, un šie noteikumi to liek darīt, bet Grieķijas valdība eh, nevar līdz ar to mm, kontrolēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un tad, nu, ar šo politiku, izmantojot to, bankas var uh, vairāk kārtīgi palielināt savus ieņēmumus. Es domāju, ka šim lūgumrakstam būtu jāpaliek atvērtam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pilsoņiem. Mm, katrs eh, pilsonis nevar atļauties braucienu uz Briseli. Mums vajadzētu prasīt eh, detalizētu ziņojumu par to, kas notiek Eiropas bankās un par spīti centieniem noskaidrot ko vairāk, mm, man tas neizdevās vajadzētu sārakstu ar izmaksām tā, lai pilsoņi var noskaidrot, cik maksā viņu darījumi, viņu transakcijas. Tomēr to nav iespējams atrast. Var tikai redzēt um, tarifu šim um, darījumam starp um, pilsoni un banku. Pats jautājums neapro, nevar aprobežoties tikai ar komisijas reakciju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un te ir runa par to, ka mm, bankas gūsta pārmērīgu peļņu. Un Eiropas parlaments varētu piedāvāt pasākumus, kas palīdzētu šo situāciju mm, kontrolēt un to pārņemt savās rokās. Paldies! Tātad mm, runātāju sarakstā vairāk deputātu pieteikušos nav, lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, un es ceru, ka komisija turpinās strādāt vairāk pie šī lūgumraksta. Tas paliks atvērts, un mēs eh, joprojām tieši cieši sadarbosimies ar komisiju, aicinu jūs eh, turpināt darbu pie šīs tēmas un virzītos priekšu. Un attiecībā uz to, ka netiek, um, no, īpaši attiecībā uz to, ka netiek nozīmēt atbildīgā iestāde un arī pašas Grieķijas iestādes savā starpā pietiekami nekomunicējas, aicinu pievērsties šim jautājumam un atgriezties mm, arī pie mums un um, mūs informēt, uh, tad, kad jums ir kāda atbildes. Uh, domāju, ka mums komitejai arī vajadzētu nosūtīt uh, vēstuli finanšu ministram, Grieķijas bankai, Grieķu konkurences padomai un tā tālāk. Un tad uzdot jautājumus par šo atbildīgās iestādes nozīmēšanu, jautāt, kāpēc galu galā tas aizņem tik daudz laika un kā viņi paredz tālāk virzīt uz priekšu izmeklēšanu un reaģēt uz šo sūdzību. Es domāju, ka te mēs varam piekrist. Marijas kungs, jums vēl kas ir sakāms? Ir ārkārtīgi svarīgi pievērsties eh, kontrolas aspektam šajā gadījumā, jo ir sūdzība par mm, pārmērīgu mm, šo nodevu mm, piemērošanu. Mums ir sistēmai svarīgas bankas Grieķijā, ar šādu statusu tādas ir četras, un tad uh, Kontrolas iestāde var tās kontrolēt, eh, Eiropas komisija to var mm, darīt, eh, Madame Neī. Runājot par komercbankām, mm, to arī ir pietiekams skaits, tad tur uzraudzības iestāde šeit ir Grieķijas eh, banka. Tad nu ir jāvēršas pie šīm uzraudzības iestādēm. Vienā no gadījumiem uzraudzības iestāde, tad Eiropas iestādei, un savukārt uz citiem aspektiem tad ir jāvēršas pie Grieķijas bankas, lai, jo tā kontrolē šīs komercbankas, jo ir šāda ļaunprātīga situācijas izmantošana. Priekšsēdētājies, domāju, ka es pieturēšos pie mūsu pozīcija, kāda bija. Um, Nu pat, ko minēju, mēs nevaram veikt kaut kādus nošķīrumus, tas ir uh, Ehm, Grieķijas kompetences jautājums, jā, nu es nesaku, ka es tam nepiekrītu, bet eh, Grieķijas valdība un iestādes norādīs uz atbildīgo iestādi, kur ir atbildīga par mm, eh, noteikumu piemērošanu. Tomēr šī ļaunprātīgā banku rīcība mm, to kontrolē divas uzraudzības iestādes - Eiropas centrālā banka un attiecībā uz šīm četrām lielajām bankām un, um, un, un uh, Grieķijas banka savukārt kontrolē komercbankas. Nu, mums ir jānosūta vēstulē, jā, nu, paraudzīsimies, uh, ko viņi atbildēs, un nu, mēs noteikti arī saņemsim atbildi. Tad nosūtīsim vēl vienu, vēl vienu vēstuli. Mēs uh, tādi labi vēstuļu biedri Eiropā esam. Uh, Tad nu, tagad pievērsīsimies um, faktu noskaidrošanas vizītei uz Lārnaku, Kiprām. Čāk kungs ir um, delegācijas vadītājs. Un viņš uh, rūpējas par komunikāciju šajā delegācijā. Dodu vārdu jums. Lielas paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi iepazīstināšu ar situāciju. Uh, Mums bija ļoti laba faktu noskaidrošanas vizīte Kiprām. Tā bija izcili sagatavota. Lielas paldies par to! Mm, sadarbība starp delegācijas locekļiem arī bija ļoti laba. Lielas paldies kolēģiem par to! Ziņojums šobrīd par to tiek gatavots, tas ir ļoti nopietns un ļoti labs. Paldies arī par to. Šķiet, ka problēma ir tiešām nopietna nopietna. Ir acīm redzams tas, ka ir problēmas starp Narnakas pilsētu un ostu Larnakā, jo ir atšķirīgas intereses. Nebija pietiekams dialogs starp abām pusēm, nebija arī pietiekama dialoga starp vietējām, reģionālajām un centrālajām iestādēm, ministrijām. Mēs aizsākām labu dialogu starp mēru un um, ostas pārstāvjiem. Tas bija jaunu attiecību sākums abu pušu starpā. Tomēr ir acīm redzama problēma, ka ir uh, osta, kas atrodas ļoti jaukā vietā, tur ir brīnišķīga pludmale Lārnakas pilsētā. Bet uh, Nu, pilsētai un reģionam ir viena veida intereses, turisma e, ziņā, bet nu ir arī komerci intereses ostā, tātad e, ir e, uzņēmumi, kas aktīvi tur darbojās. Vissvarīgākā diskusija, kas mums notika, bija ar ekonomikas ministrijas pārstāvjiem ministrs mūs informēja par to, ka viņi ir noslēguši dokumentācijas sagatavošanu, lai mm, pārcelt ostu uz jaunu vietu ārpus pilsētas, un tas būtu labs risinājums arī pašai pilsētai, tāpat arī pašiem uzņēmiem, kas darbojas Larnakā. Tātad kopumā es ceru, ka mūsu dokuments un mūsu uh, politiska aktivitāte nāks par labu pilsoņiem Larnakā un visā Larnakas reģionā. Es pateicos par visiem, kas bija iesaistīti šajā procesā. Paldies par jūsu aktivitāti. Bija ļoti skaidrs atbalsts no lūgumrakstu komitejas un no kolēģu puses. Liels paldies, Paul! Atgādināšu kolēģiem. Bija daži uh, deputāti. Redzu, ka Anģela ir ieradusies. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, sveiciens. Gribēju vispirms teikt, ka man ir ļoti pozitīvs vērtējums par šo ziņojumu, ko tad arī šodien mēs prezentējam. Jo sekretariāts tieši pēc tam, kad atgriezās arī no Kīpras, tikās ar uh, delegācijas locekļiem, lai tad arī varētu ņemt vērā arī viņu devumu ziņojumu izstrādē. Gribu pateikties arī visam, pār, visai pārējai delegācijai, kā arī ņemat vērā mūsu devumu, lai izstrādātu secinājumus. Gribētu arī ļoti labus vārdus teikt arī par Kipras iestāžu reakciju, arī par to, ka tur tagad tiks ierobežots komerc un turistuma aktivitātes un turpināsies arī industrializācija šai zonā un arī gāzes, naftas aktivitātes notiks ārpus Lārnekas. Arī ziņojumā ļoti skaidri tiek pateikts, kā šādu vēlmi pauda iestādes, bet jaunākā uh, atļauja atjaunošana šiem uzņēmumiem Vārnekas ostā tur nav ierobežojuši datums, respektīvi īsti nav skaidrs, līdz kuram laikam tad arī tiks ievērot viss tās saistības, uh, ko dažas gadus atpakaļ pauda uh, Kipras iestādes lūk, lūgumrakstu komitejai joprojām ir jāuzrauga šis lūgumraksts. Un tad vēl gribu izcelt to, ka, nu, manuprāt, tas ir jātiek uh, pārkāpti noteikumi. Un ja Kipras iestādes nevēlas ievērot šo konvenciju un uh, nodrošināt arī piekļuvi uh, visai informācijai ļoti svarīgi ir ievērot visus šos termiņus, paust arī lielāku caurskatāmību Kipras iestādēs eh, nacionālā un pašvaldības līmenī, kā noroda arī lūguma raksta autori. Mēs viņiem pateicamies arī par to, kā arī mūs iepazīstināja ar šo situāciju. Risks vēl pastāv, protams. saistībā arī par um, gāzes un naftas uzkrājumiem, lai tie arī nenonāktu urbānās teritorijās, tas būtu nepieņemami. Un tad, nu, jā, mēs nāksim klajā arī ar saviem grozījumiem. Lai nu kā šī misija bija tiešām ļoti apmierinoša, liels paldies! Good that, that the trip was fruitful. Labi, jā, tiešām Eh, brīnišķīgi, ka brauciens bija labs, jūs piekrītat tam arī, tad lūdzu, Šelterkungs, eh, jūs arī piedalījāties misijā šajā delegācijā. Paldies, priekšētājs kundze! Vispirms es gribu pateikties kolēģiem. Pateicos īpaši sekretariātām par to, ka sagatavojāt šo ziņojuma projektu par mūsu misiju par to, ka arī ir sagatavotas rekomendācijas. Tad vēl papildus tiem komentāriem, kas jau iepriekš izskanēja. Gribētos vēl arī iekļaut tekstu gala secinājumos. Daži ļoti svarīgi fakti par to, ka nav vīdes ietekmes novērtējuma procedūras, un tā šādos gadījumos ir ļoti svarīga. Un ir, tad vēl arī papildus teksts tiks piedāvāts, lai vairāku mēs koncentrētos arī uz kā notiek pašlaik šīs operācijas, šīs aktivitātes, un visbeidzot tad arī atsauc uz galvenajiem aspektiem par šo teritoriju. Lūk, mēs nosūtīsim visu šo grozījumu priekšlikumu sekretariātam ar mūsu komentāriem, kur mūsuprāt ir svarīgi to iekļaut gala secinājumos un rekomendācijās. Un vēlreiz jums uh, visiem kolēģiem paldies, arī sekretariātām paldies par tiešām lielisku darbu. Lielas paldies, Šaltas kungs! Komisija arī ir uh, mūsu vidū. Varbūt vecākī kundze vēlas ko sacīt? Paldies, priekšsēdētāji! Īpaši komentāru mums nav. Es iepazinos ar ziņojumu. Uzskatu, ka misija bija interesanta un rekomendācijas tiešām ir ļoti labas. Paldies par šo darbu! Paldies arī par jūsu komentāriem! Paldies, neviens cits vairs nevēlas izteikties. Nu, tad atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš un grozījums varat iesniegt tikai par rekomendācijas daļu. Līdz 2. februārim varat iesniegt grozījumus pulkstens 15. Pēc tam 21. februārī mēs balsosim par ziņojumu komitejā. Nu, lūk, tas par šo. Un tas arī viss šodienai. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja vēl atgriezties pie, atgriezties birojā, veikt nepieciešamos zvanus un atgriezieties tad, lai piedalītos kokteļu pieņemšanā. Ceturtajā salonā visi var piedalīties, īpaši jau komisija ir laipni gaidīta no 6.15 Tad ātrs telefons zvans un tad piedalāmies un tad turpinām, cik ilgi vēlamies. Paldies! Un tad tiekamies visam drīz!